mandātu apstiprināšanu. Ja nē, tad uzskatīsim, ka šie mandāti ir apstiprināti. Koplēma procedūra. Trešdien padomas priekšsēdētājs un es parakstījām divus koplēma procedūras aktus saskaņā ar Eiropas parlamenta reglamentu. Šo likumdošanas aktu nosaukumi būs iekļauti šīs sanāksmes protokolā. No padomes esmu saņēmis nostāju pirmajā lasījumā, kā arī komisijas priekšēdētāja nostāju.